Lūdzu, skaidrojiet savus balsojumus, Kašmarek kungs. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, es balsoju par rezolūciju par stratēģiju Donavai. Eiropas Savienībai šāda stratēģija ir nepieciešama, jo tā ļaus pātrināt reģionālo integrāciju un uzlabot eh, šī reģiona iedzīvotāju dzīvi. Jo gal galā mēs strādājam mūsu pilsoņiem, tādēļ es balsoju par. Grazie, onorevoli Kašmarek. Diamo ora la... Paldies, Kašmarek kungs. Tālāk vārds pasaut kungam. Priekšsēdētāji kungs, es atzinīgi vērtēju Donavas stratēģiju, jo tā ir ļoti eiropeiska. Tā vieno Eiropas Savienības dibinātāju valsti Vācija ar abiem jaunākajiem dalībniekiem Eiropas Savienībā, proti Bulgāriju un Rumāniju, tā savieno nākošo, Horvā, nākošo um, Savienības valsti Horvātiju ar valsti, kas cenšas iegūt kandidātu status, proti Serbiju. Un esmu priecīgs arī Čehijas republiku un Melnkalnu arī dažas cikas, citas mēs vēlamies iesaistīt, jo vēsturiski tās piedar pie tā geogrāfiski, tās īsti nav pie Donavas, bet tiek iesaistīts arī. Bet lūdzu neaizmirstiet Bavāriju. Bavārija, ja tā būtu neatkarīga, tad tā būtu otrā lielākā valsts pie Donavas. Un Bavārija ir īpaši interesi par Donavas stratēģiju, tādēļ esmu pateicīgs un priecīgs, ka šo Donavas stratēģiju tagad virzīsim uz priekšu. Paldies! Paldies, kolēģi! Nākošais runātājs uh, Daniels Anants. Jums the... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs atkal redzam, ka um, forma ir svarīgāka par um, saturu. Mēs tikko balsojam par virkni rezolūcijām, kas nosoda cilvēktiesību pārkāpums arī Ķīnā. Ko Eiropas Savienība dara reālajā pasaulē? Mēs izolējam Taivānu, mēs principā apstiprinājām, ka mēs varam pārdot Pekinai ieročus, kas ir komunistu režīms. Un, uh, Mēs eh, radīsim amerikāņu GPS ko konkurentu. Redziet, kāda liekulība ir eh, mūsu valdības principos. Mēs eh, runājam par cilvēktiesībām, un tad mēs dodam naudu Hamas, mēs neievēram demokrātiju savās robežās, nerīkojot referendums, bet mēs sevi uzskatām par labajiem, jo mēs pieņemam šīs te cilvēktiesību rezolūcijas. Uh, Un tagad būs šis teātris, barones Aštone, kā augstā pārstāve, dosies uz Irānu un Kubu, sakot, ka viņu demokrātija nav pietiekama laba, kaut gan viņa nekad uh, nav bijusi kandidāta vēlēšanās, neviens viņu nav ievēlējis. Priekšsādātāja kungs noslēgumā gribētu apsveikt Massachusettsas cilvēkus, kas balsoja pret pārāk lieliem nodokļiem, pārāk um, stipru uh, administrāciju. Uh, Eh, mums arī šāda revolūcija ir vajadzīga Eiropā. Kolēģa, lo fatta parlare mezzo minūtu. Paldies, eh, Hanan kungs. Es jums devu jau pusminūtu vairāk, kā jums pienācās. Petrovskij kungs. Če. Panie przewodniczący, chcę wyrazić zadowolenie, że parlament. Paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos izteikt apmierinātību ar to, ka Eiropas parlaments ir pieņēmis rezolūciju par uzbrukumiem kristiešu minoritātēm. Deputāti ir sašutuši par šiem notikumiem, kas diemžēl notiek visā pasaulē, un tas grauj Eiropas nāciju pašus pamatus, ja mēs vēlamies būt ticami. Uh, Mums ir baidzēja pieņemt divus grozījumus, ko iesniedza mūsu politiskā grupa, kas norobežo mūs no Eiropas tiesas lēmuma par eh, krucifiksu lietošanu eh, skolās, jo mēs nedrīkstam aizmirst, cik svarīga ir kristietība. Mums ir šie principi jāizstāv, nevis jāgrauj. kolēģis, devu jums vārdu, kaut gan varēju arī nedot, jo balsojuma paskaidrojumi ir pieņemami tikai par Donavas stratēģiju, taču ne par steidzamības eh, kārtā pieņemamām rezolūcijām. Vienkārši es to atgādinu, ka eh, tālāk, turpmāk tā nevarēs rīkoties. Es to atgādinu arī pārējiem, kas ir sarakstā. Paskaidrot balsojums drīkst tikai par Donavas stratēģiju. Nākamais runātos Černiecki kungs. Prieksēdētāja kungs, dāmas un kungi, es vēlētos runāt par kristiešu diskrimināciju Āfrikā. Bet, nu, tā kā es to nedrīkst, tad es runāšu par Donavu państw e, europejskich. Tā ir otra lielākā upe e, Eiropā, tikai Volga vēl ir par to lielāka. Un tā šķērso pavisam desmit e, Eiropas Savienības valstis. E, Un tāpēc mums ir jābūt atbildīgiem par šo reģionu, vēl jau vairāk tādēļ, ka daļa no Donavas uh, basēna uh, valstīm ir krīze, iespējams, ka daži no tām kļūs par Eiropas Savienības dalību valstīm, un tādēļ mums ir jāizrāda solidaritāte. Paldies! Uh, Paldies, un noslēgumā Liberācka kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo rezolūciju par eh, Donavas reģionu stratēģiju, jo tas ir mūsu atvērtības pierādījums. Mēs esam atvērti reģioniem, kam ir kaut kas kopīgs, piemēram, šī uh, garā un svarīgā upe. Uh, Esmu arī priecīgs par eh, tiem grozījumiem, kurus iesniedza ECR, par to, ka tie netika pieņemti. Līdz ar to rezolūcija kļuva skaidrāka. Un tagad es eh, gribētu, lai arī citos reģionos eh, varētu šādas stratēģijas īstenot, piemēram, Oderas reģionā. Paldies, Liberācka kungs, tagad Mecāros kungs, lūdzu. Köszönöm, elnök úr. Én a kínai emberi jog... Paldies. Paldies, priekšstādāja kungs. Es gribēju runāt par Ķīnu. Kādēļ balsoju par? Priekšsēdētājs, nē, dārgais kolēģi, tas nav iespējams. Es tikko izskaidroju, ka tas nav iespējams. Balsojuma skaidrojumi nav par steidzamajiem jautājumiem. Tas ir izslēgts. Jūs varat skaidrot tikai savu balsojumu par Donavas stratēģiju. Tas tā nav mana. Uh, Eh, tas nav mans lēmums. Jā, labi. Citi runātāji nav pieteikušies. Šīs sēdes protokols tiks eh, iesniegts eh, parlamenta deputātiem nākošajā sēdē. Ja nav nekādu uh, protestu, tad rezolūcijas tiks nosūtīts saņēmējiem, sēde ir pārtraukta un uh, sesija pabeigta.